respektīvi 7. maijā, eh, attiecīgās Beļģijas ehm, varas iestādes man informēja par Līves Vierinkas kundzes ievēlēšanu debaker kunga vietā, kas eh, stājas debaker kunga vietā, un eh, es informēju, ka viņi tagad piedalās parlamenta darbā un tā parlamentu un tā orgānu. Markus Precela kungs ar 2016. gada 1. māju ir iestājies ENF politiskajā grupā. No Aldes grupas esmu saņēmis lūgumu